Uh, good morning, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. Friends. Es atvēlēšu kādu brīdi mūsu draugiem, lai viņi varētu iekārtoties savās vietās un uzlikt uh, austiņas, atrast pareizo valodu kanālu. The number. Jūs arī varat uh, uh redzēt, kurš cipars atbilst kuram uh, tulkojumam, kuram valod režīmam. Un es jau sākušu runāt, jo uh, tādā veidā jūs varēsiet pārliecināties, ka varat dzirdēt tulkojumu savā dzimtajā valodā. Pirms pāris minūtēm mēs uh, runājām par to, kā Eiropas parlaments iestājas par cilvēku tiesību aizstāvību un mums ir ļoti liels prieks, ka mēs varējām atklāt arī solidārnošu laukumu un ir uh, liels prieks, ka šodien pie mums ir ieradušies 12 Saharo balvas laureāti un viņi šodien mūs ir apciemojuši Eiropas parlamentā. Mēs ļoti labi zinām, ka īstenībā Saharo balvu balvas ieguvēju skaits ir daudz lielāks, jo jūs pārstāvat eh, simtiem miljonu pilsoņu visā pasaulē. Tos pilsoņus, kas vēlas mainīt eh, situāciju savā dzimtenē. Liels paldies! par to, ka jūs aizvien tik aktīvi cīnāties par cilvēku tiesībām visā pasaulē un kalpojat par paraugu mums Eiropas Savienībā. Es Protams, eh, saprotu, ka jūs esat eh, cietuši savas pārliecības dēļ, un eh, bieži vien Eiropas Savienībā cilvēku tiesības mēs uzskatām par kaut ko pašsaprotamu, bet mums ir jābūt daudz atbildīgākiem un aktīvākie visā pasaulē aizstāvot cilvēku tiesības. Jūs pārstāvat pilsonisko sabiedrību, nevalstiskās organizācijas, jūs esat žurnālisti, advokāti. Jūs esat tie, kas esat kalpojuši par to cilvēku ruporu, kas nevarēja izstā, izteikties brīvi un savas drosmes dēļ bieži vien esat cietuši. Eiropas parlamentā mums patiešām daudz kas šķiet pašsaprotam, arī cilvēktiesības un pamatiesības, bet diktatoriem tas tā nešķiet. Un cilvēktiesības īstenībā ir viena no pamatiesībām. Um, preses brīvība, reliģijas brīvība, domas brīvība, izteikšanās, pulcēšanās brīvības. Bez šīm pamatiesībām, pamatbrīvībām pastāvētu tikai represijas un uh, tikai daži būtu pilnvaroti būt pie varas. Eiropas Savienībā arī mūsu pilsoņi ir cietuši pagātnē, un viņi ļoti labi atminas šos laikus, un viņi zina, ko nozīmē būt apspiestiem. Tādēļ eh, Eiropas Savienības kopīgā atbildība ir būt uh, šim gaismas stariņam tumsā, pierādīt, ka mēs varam aizstāvēt pamatiesības. Un īstenībā šīs tiesības nav Eiropas tiesības, tās ir universālas tiesības, kas būtu jābauda pilnīgi ikvienam visā pasaulē. Tātad atkārtosim vēlreiz. Mēs cīnāmies, mēs aizstāvam vispārīgas vērtības. Un Eiropas parlamentā mēs saprotam, ka mēs esam atbildīgi pret Saharau balvas laureātiem. Un šai balvai ir e, jābūt īstenībā kam daudz vairāk par igadējo ceremoniju Strasbūrā, kad mēs apbalvojam Saharau balvas laureātus. Tādēļ esam izveidojuši šādu platformu, kur tikties ar Saharau balvas ieguvējiem, lai mēs varētu apmainīties ar savām domām, ar gūto pieredzi, lai mācītos cits no cita. Mums arī ir ļoti daudz jāmācās no jums, no balvas laureātiem. Mums ir jāizkopja mūsu attiecības, mums ir jāturpina sazināties, lai mēs varētu apmainīties ar pieredzi un darīt to eh, ļoti bieži. Šī konference ir ļoti nozīmīga arī tādēļ, ka mēs piedzīvojam, cik ātri mainās pasaules vaipsti eh, visos kontinentos. Mēs esam piedzīvojuši vēstures veidošanos, eh, paši savām acīm par to pārliecinājušies, un mēs saprotam, ka cilvēku tiesībām un demokrātijai ir jābūt galveniem pilāriem, uz kuriem balstās mūsu ārlietu politikas arhitektūra. Uh, Un mums, protams, ir jāsaprot, ka dalību valstīm ir nacionāls intereses, bet tās nedrīkst gūt pārsvaru pār kopīgajām interesēm. Mēs visi kopīgi esam pārliecināti, ka ir jāizstāv cilvēktiesības un tās ir mūsu saistības. Un Sansu Čī, Birmas uh, disidente, teica, tad, kad viņa pirmoreiz atkal nokļuva brīvībā, viņa teica, izmantojot savu brīvību, lai atgūtu mūsu brīvību. Šos vārdus es ļoti labi atceros. Protams, nav tādu gatavu scenāriju, kā pāriet no diktatūras uz demokrātiju. Šo vēsturi veido cilvēki paši, un katra situācija ir atšķirīga. Tā tas notika Spānijā, Portugālē, Balkānu valstīs, citās Eiropas valstīs, un šodien mēs to redzam Arābu pasaulē. Mēs jau neesam sanākuši, lai kādu pamācītu. Mēs mēģinam šos cilvēkus atbalstīt viņu centienos ieviest demokrātijas principus savā valstī. Un, protams, Šodien esam sanākuši kopā, lai viens ar otru runātu, lai apmainītos viedokļiem, domām, un, ja mēs runājam par politiskajām pārmaiņām, protams, ir jāņem vērā cilvēku grība, un vienmēr ir jāveido iekļaujošs dialogs ar sabiedrību, un, protams, tāds ir mūsu saistības dien dienā. Indivīdi, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, jebkuram no viņiem ir jābūt tiesībām izteikties par politiskajiem lēmumiem, reformām un piedalīties politisko pārmaiņu procesā. Šos cilvēkus eh, nedrīkst iebaidīt Diemžēl ļoti daudzās vietās iestādes pie varas esošie mēģina iebaidīt cilvēkus. Nu, es jums varu pastāstīt par to, kas notiek Tībetā. cilvēki tiek apspiesti, miermīlīgas demonstrācijas tiek apspiestas, tiek e, veikts spiediens uz reliģiskām organizācijām, nevalstiskām organizācijām un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Arī Eģiptē mēs redzam, ka ir sāsinājusies vardarbība. Bet, protams, esam redzējuši arī tādu labvēlīgu attīstību citās valstīs. Uh, iestādes Mjaņmā cerams turēs doto vārdu un turpinās nepieciešamās reformas un eh, varēs ieviest patiesus demokrātijas principus, lai varētu organizēt godīgas atbilstīgas vēlēšanas, ievērojot pamatiesības. Mūsu Saharova balvas laureāte Ansan Suči, kuru pirms eh, dažiem brīžiem citēju, un Nacionālā demokrātijas līga eh, tagad ļoti aktīvi cīnās par demokrātiju Mjanmā. Tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, kā palīdzēt šīm valstīm pārējot uz demokrātiju. Protams, mums ir jāsaprot, kāds ir kopīgās vērtības, un tās ir jāievēro uh, jebkurā brīdī, nestoties uz to, ko mēs darām. Tādēļ mēs esam pieprasījuši vairāk resursu, lai varētu palīdzēt vēlēšanu novērošanas procesos šajās valstīs, veidojot pilsonisko sabiedrību, demokrātiju un ieviešot cilvēku tiesību principus šajās valstīs, kas atrodas pārmaiņu procesā. Protams, mums ir jāprūpēs, lai politiskās pārmaiņas tiktu ieviestas un lai demokrātija būtu ilgtspējīga. Protams, kādu gadu, divus pēc lielām pārmaiņām, pēc revolūcijas, uzpeld jautājums, kas notiks nākotnē. Protams, tas ir pašsaprotami. Ļoti daudz jautājumu uzdod arī tieši jauniešu paudze. Viņiem ir jāpiedāvā laba nākotne un ir jāparūpējas, lai jaunieši nākotnē varētu raudzīties ar pašpaļāvību, tādēļ ir jāizteno daudzi projekti tieši šajā kontekstā. Un, protams, mums ir uh, jāpiedāvā citām valstīm izveidot tādu modeli, kas ir tik labi pierādījis savu dzīvot spēju tieši mūsu kontinentā. Mēs esam devušies uz daudzām valstīm, mēs esam devušies uz Rietumu Balkāniem, kādreiz uz Austrumu Eiropu, un tas tagad attiecas arī uz Ziemeļāfrikas valstīm un tuvējiem austrumiem. Mums ir jābūt labākai sadarbībai ar šīm valstīm, un tas varētu būt galvenais dzinējs spēks dzinējs spēks, kas palīdzētu veidot ilgspējīgu, noturīgu demokrātiju. Mēs varam piedāvāt partneru attiecības, kas balstās uz mieru, labklājību un jaunām izredzēm. Un domāju, ka šādā situācijā ieguvēji būs pilnīgi visi. Mēs esam apņēmības pilni palīdzēt valstīm viņu demokratizācijas procesā. Un tagad daži vārdi par tehnoloģijām un sociālajiem medijiem. Arī tie ir noderīgi instrumenti, lai varētu veicināt spēcīgas pilsoniskās sabiedrības rašanos. Kas notika 80. gados? Mēs atceramies solidarnošu procesu. Uh, Tālāk eh, bija arī eh, valstis, kurās valdīja kara stāvoklis, kara likumi, un 89. gadā mēs piedzīvojām pavasari Eiropā. Kas toreiz bija mūsu instrumenti? Mēs rakstījām ar roku vai ar rakstām mašīnām, un viens no instrumentiem bija arī uh, vārds, vārda brīvība. Paldies Dievam, šodien cilvēku tiesību aktīvistiem ir internets, mobilie telefoni, sociālie mēdīji un citi moderni e, instrumenti. Nu jā, jāsaka, ka situācija ir uzlabojusies, bet sociālie mēdīji ir saistīti arī ar zināmiem riskiem. Uh, ļoti daudzi uh, eh, Saharova balvas laureāti izmanto šos modernos saziņas līdzekļus. Huģā Saharova balvas laureāts no Ķīnas izmanto Facebook, Twitter un citas eh, modernos saziņas līdzekļus. Tos aktīvi izmantoja arī arābu pavasara pārstāvji. Un mums ir jāsaprot, ka ir cilvēki, kas izmanto šos jaunos līdzekļus, lai veicinātu mieru, bet tajā pašā laikā tos var izmantot arī kontrols un cenzūras nolūkos. Tātad mēs nezinām, vai situācija ir uzlabojusies vai pasliktinājusies, vai šādu tehnoloģiju ieviešana ir nākus par labu vai gluži otrādi par ļaunu. Nu, man š, dažreiz šķiet, ka manā laikā uh, viss bija vienkāršāk un labāk. Toreiz mums nebija šādu saziņas līdzekļu, šādu jaunu tehnoloģiju, bet varbūt tas arī bija labāk. Protams, mums ir jāaizstāv cilvēktiesības, bet arī uzņēmumiem, startautiskiem uzņēmumiem ir jāuzņemas sava atbildības daļa, jo uzņēmumi noteikti var uh, sniegt savu ārtavu, lai varētu popularizēt uh, izteikšanās brīvību visā pasaulē. Un, protams, zināmā mērā uzņēmumi var nonākt uh, nepareizajā barikāšu pusē, piemēram, diktatoru rokās. Dārgie kolēģi, kad mēs runājam par arābu pavasaru, mēs runājam par interneta revolūciju, bet ne jau Facebook un Twitter noveda pie diktatūras krišanas. Nē, tie bija cilvēki, tas bija cilvēku humānais gars, kas gribēja pasauli mainīt un veidot labāku pasauli, bet Mums ir jāatceras, ka joprojām ir daudz problēmu. Benazīra Huto kādreiz teica, ka jūs varat ieslodzīt cietumā cilvēku, bet nevis viņa gāru domu. Jūs varat izraidīt no valsts cilvēku, bet ne domu. Jūs varat nogalināt cilvēku, bet jūs nevarat nogalināt domu. Nu, šī doma eh, visiem mums ir kopīga, mēs katrs varam parakstīties zem šiem vārdiem. Paldies, ka esat pie mums šodien ieradušies. To, to pass. ja tagad man atļausiet, došu vārdu Sergejam Kovaļevam. Pirms diviem gadiem ar Saharova balvas laureātiem Mēs tikāmies, tā ir organizācija Memorial. Mēs uh, jau toreiz ar Memorial pārstāvjiem apspriedāmies, kā radīt šo uh, Saharova balvas um, uh, laureātu platformu, kā organizēt šīs konferences, un tagad Kovaļeva kungs izteiksies memoriāla vārdā. Viņš arī ir uh, laureātu platformas um, loceklis un viens no vicepriekšsēdētājiem. Un tagad došu vārdu Kovaļeva kungam, kas ir memoriāla līdzziminātājs. Tā ir eh, Krievijā. Tā ir organizācija, kas darbojas Krievijā, un kopš tā ir dibināta 88. gadā šī organizācija ir nenogurstoši cīnījusies par cilvēku tiesību aizstāvību Krievijā. Uh, Šī organizācija mums ir ļoti vērtīgs partneris, un Kovaļeva kungs, jūs arī dibinājāt pirmo padomju cilvēku tiesību aizsardzības organizāciju PSRS 1969. gadā. Nu, jā, tas ir ļoti sen. 68. gadā Aleksējevs kundze palabo Buzeka kungu. Uh, 68. gada maijā. Jā, varbūt mums tagad ir jāķers pie diskusijām, saka Buzeka kungs. Tātad 2009. Eh, gada Saharo balvas laureāts Kovaļov kungs eh, sēž man blakus, bet Pie otras rokas man sēž Ludmila Aleksējeva, un tāpat es gribu pieminēt Oļega Orlova vārdu. Diemžēl viņš nevarēja ierasties Briselē šodien, bet man ir ļoti li liels prieks redzēt visus tos, kas varēja ierasties, un jā, Kovaļov kungs, jūs jau 40 gadus cīnāties par cilvēktiesību aizstāvību Krievijā. Tagad došu vārdu Kovaļov kungam un pēc tam Aleksējevs kundzei. Paldies! Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji, par, šļu, par šiem ļoti spilgtajiem vārdiem. Pāris vārdu par mūsu kolēģi Orlovu. Viņš nevarēja ierasties uz šo ļoti svarīgo sanāksmi tehniski iemeslu dēļ, bet turklāt jāsaka, viņš atrodas šobrīd Minskā. Uh, tiesas sēdē. Un par to droši vien šodien tiks daudz arī teikts un runāts. Un tā, ļaujiet man sākt savu uzrunu. Pašreizējā konference tiek saukta Saharova vārdā, un tā, protams, nav sagadīšanās. Tas tā ne tikai tāpēc, ka Eiropa parlaments uz saviem pleciem uzņēmies privileģiju un atbildību kļūt par Sakaro balvas piešķīrēju, bet arī tāpēc, ka apvienotajā Eiropā vēsmo Sakarovu gars, ja tā varētu teikt, un par to arī gribētu pāris vārdos parunāt. Sakarovs ļoti labi apzinājās, kāda ir reālā politika, tāda, kāda tā ir. Bet tāpat laikā vienmēr gribēja doties prom no tās, gribēja ko skaistāku. Un tā bija viņa galvenā svarīgākā vēlme un centiens un ideja jo šie reālās politikas pamati vienkārši nekam neder. Tie, šī politika ir sevi izsmēlusi, tā ir bez tikuma un tā ir ar bīstama. Tā ir bīstama mums visiem. Nospiedušais vairākums, bet varbūt pat tas nav nospiedušais vairākums, tāpēc, ka visi Sakarau balvas saņēmēji pārstāv eh, nu, tādas neveiksmīgas valstis. Nav neviena šeit no Rietuma Eiropas, bet Tāpat laikā pastāv šīs universālās vērtības, ko kā solījumu sev atkārto katrs sevi cienošs politiķis, katrs praktizējošais politiķis. Un šīs vērtības, protams, nāk kā rezultāts Eiropas kultūras attīstības procesam lai kā mēs uz to neskatītos, šīs vērtības ir universālas, bet tās ir nākušas kā sekas Eiropas attīstības, attīstībai, kristiešu, kristīgajai attīstībai Eiropā. Un tas, jāsaka, ir apstākļus, kas liek mums būt piesardzīgiem. Kāpēc, kā tas tā nākas, ka valstis, ka šīs vērtības ir veidojušas, uh, nav šeit pārstāvētas, kā Saharau balvas saņēmēji. Tas tāpēc, ka pasaulē valda ļoti bīstama un asins kārīga, asins lejoša situācija. Un arī tāpēc, ka mēs nesaprotam faktu, ka krīze, kas satricina mūsu e, šo savstarpēji atkarīgo, blīvi apdzīvoto pasauli, nav viss tikai krīze, kas ir ekonomisks pēc sava rakstura, bet tā ir krīze, kas ir globāla, kas ir tikumu krīze, tiesību krīze, vēsturiska un politiska krīze. Un tieši šos sociālā darvinisma pamatus un politikas pamatus aprakstīja Makievelli. Un no tā vienmēr centās nodrobežoties Saharau, Saharovs. Jau tajā brīdī, kad parādījās pirmā sabiedriskās domas gaisma 68. gada vasarā, tas bija viņa mērķis un tā, tā, tas bija viņa primārais mērķis. Nu, jāsaka, šis mērķis šobrīd ir aizmirsts, par to aizmirsus pasaule, un jāsaka, tas rada grūtības. Gribu jums dot nelielu tādu personīgu raksturu piemēru. Mēs ar kādu man ļoti tuvu draugu, kas aktīvi um, atbalsta reālu politiku, iestājas par to to, kā iespējamā mākslu reiz filozofējām par Jāltas konferenci. Uzvarētāja valstis eh, no pret Hitlera ko koalīcijas izrēķinājās ar uh, izreķinājās ar šo visu citu, bet tā rezultātā upurēja simtiem tūkstošu savu iedzīvotāju, un tas taču ir vienkārši monstrozi. Un mans draugs toreiz teica, nu labi, tev taisnība, kad tu šādi skaties uz lietām, bet, ja tu būtu bijis jautā, ko gan tu būtu darījis? Kādu lēmumu tu būtu bijis pieņemt, kādu lēmumu tu būtu bijis spiests pieņemt? Es sākotnēji um, sašutu par šo jautājumu, bet tad sapratu, jā, droši vien, ka būtu rīkojies tieši tāpat kā Rūzvelts un Čērčils. Un jāsaka, tas arī ir tas pats briesmīgākais mūsdienu sabiedrībā, mūsdienu īstenībā. Mēs nevaram dzīvot mierpilni pasaulē, kur ir iespējams šādas jautas konferences kur viena Eiropieši, lai nodrošinātu savu drošību, maksā ar citu Eiropiešu brīvību un dzīvību. Un tā, arā, tā arī ir Saharau pati svarīgākā, būtiskākā ideja. Viņš vienmēr nodarbojās šiem jautājumiem. Es nezinu citu cilvēku, kas tik ļoti pārdzīvotu kāda otra arestu, kāda kā netaisnība, kas izdarīta pret citiem tiesas prāvā un daudz mazākas nepatikšanas. Sakarovs izjuta citu sāpes pats kā, kā pašas savējās, bet pats galvenais. Viņš uzskatīja, ka nevar dzīvot mierīgi šajā šādā pasaulē un viņa domas centieni bija vērst uz to, lai meklētu jaunu politisku realitāti, paradigmu, un Saharovs nebūtu, nebija vienīgais, kas par to domāja. Viņam bija priekšgājēji Nils Bors, un visi viņu priekšgājēju vārdi ir tādi, ko nevar izdvest bez cieņas. Nē, Nils Bors, Alberts Einsteins, Un lūk, šis vārds man vienmēr aizmirstas, piemirstas, burtiski mēls galā. Izcilais matemātiķis, angļu filozofs. Es viņu ļoti labi zinu, bet ne, noteikti pirms div, pēc de pāris minūtēm man šis vārds atkal atnāks, at, at, atausīs atmiņā. Nu, un, protams, Saharovs un arī Mihails Sergejevičs Gorbačovs Tie visi ir cilvēki, kas pieslēdz šim jaunajam domāšanas virzienam, sakot, ka tas ir vajadzīgs. Un ka bez tā pasaule nonāks briesmās. Bertrāns Rasels, lūk, lūk, atminējos viņa vārdu. Man tā vienmēr iet. Nu, lūk. Visi šie cilvēki runāja par apmēram vienu un to pašu. Viņi visi redzēja nākotnes pasauli. Tā, tādu, kur šīs universālās vērtības vairs nebūs viss tikai solījumi un vārdi, bet kļūs par pamatu reāliem politiskiem lēmumiem. Katrs no viņiem šo jauno uh, politisko domu redzēja citādākā gaismā. Bet man ir pamats domāt, ka Andrēs Sāharovs bija viens no visdziļāk un pamatīgāk domājošajiem tieši attiecībā uz šīm vērtībām, bet jāsaka, šobrīd nav laika un varbūt nav arī īstā vieta, kur par to runāt. bet ne par to runāju. Mums jāapzinās šis viņa mērķis kā reālais Saharova mērķis. Un jāsaka, ka apvienojusies Eiropa šķiet ir gājusi vis tālāk tieši šajā virzienā. Integrācija jums ir bijusi grūta, pretrunīga, to zinām. Nu, kā atcerēsimies kaut vai uh, ekonomiskās problēmas, ar ko sastapās Eiropa saistībā ar šīm milzīgajām pretrunām. Nu, lai atceramies kaut vai to, pie kā, no, kā, pie kā, kādu galu ņēma šī Eiropas konstitūcija, par ko centāties vienoties. Šādas grūtības nav izbēgamas, bet Be, un tā tas vienmēr būs, kamēr vien dzīvosim šai pasaulē, kur ir neizbēgamas jautas konferences Hirosima un Nagasaki, nebūs iespējams. Netraucēti eh, skatīties ceļā jauniem, izai, jauniem izaicinājumiem. Un es domāju, ka šī ideja, pie kā nonāca godājumies priekšādātājs, respektīvi veidot šo Sakaro balvas tīklu, manuprāt, ir viens tāds mazs solītis, bet solīts, kas dod cerības. Un tas ir solis pareizajā virzienā. Es domāju, ka šī Saharovs sabiedrība ir laba doma, tai vajadzētu tikties reizi gadā, pāris reižu gadā, apspriesties, apmainīties ar viedokļiem, bet varbūt vajadzētu izstrādāt arī kādas pastāvīgi darbojošās programmas, jo, protams, ka mūs visus vieno sakarā un mērķi un ideāli, un par to mēs nedrīkstam aizmirst. Paldies! Paldies! Saka priekšsādātājs Kovaļev kungam like ask... Gribu tālāk dot vārdu Ludmilai Aleksejevai. Lūdzu. Так, да. Is okay. Uh, я счастлива и горда. Man tiešām ir prieks un esmu lepna, ka varu būt šeit Sakaro balvas laureātu vidū, cilvēki, kas dažādos gados saņēmuši šo balvojumu, pārstāv dažādākas valstis. Paldies Buzekungam par šādu unikālu iespēju ne tikai lasīt vienam par otru, bet arī satikties klātienē, parunāt aci pret aci, pārunāt mūsu problēmas mūsu darbu. Esmu laimīga par to, ka mūsu cilvēks no visdažādākajām valstīm apvieno tieši Saharova vārds, kurš ir mans līdzgaitnieks, izcils cilvēks. Ne katrā paudzē tāds cilvēks piedzimst. Un visiem Saharovu balvas laureātiem, ne tikai viņiem, bet arī visiem, kas viņus atbalsta, kas domā līdzīgi viņiem, kur strādā līdzīgi viņiem, un esmu pārliecināts, ka daudzās valstīs tādi cilvēki ir. Andrejs Saharovs ir kā ideāls, varbūt neaizsniedzams ideāls, bet tomēr mūsu kopīgais ideāls. Pagājušajā gadā Saharovu prēmiju saņēma trīs Krievijas tiesību aizsargātāji. Tātad Sergejs Kovaļovs, es un Oleks Orlovs, kurš šodien nevarēja ierasties memoriāla centra vadītājs. Viņš šobrīd atrodas Baltkrievijā, tādēļ, ka tur, Minskā, notiek tiesas prāva par mūsu biedru, arī tiesību aizstāvu Beļatski, kurš ir vadošos Baltkrievijas organizācijas viesna vadītājs. Tā ir organizācija, kura savu mērķi saskata palīdzības sniegšanā ikvienam, kurš cenšas panākt to, lai Baltkrievija kļūtu par demokrātisku valsti, tiesisku valsti, atbrīvotos no diktatūras un atbrīvotos miermīlīgā veidā. Šodien Beļavskin pasludinās ties uh, spriedumu. Prokurors prasa piecas gadus cietumā. Es ceru, ka mēs varēsim izmantot visas mūsu kopējās pūles, lai neskroties uz to, kāds būtu šis spriedums, lai Andrejs Beļavskis pēc iespējas ātrāk atgrieztos brīvībā un turpinātu cīnīties par to lietu, kas mūs visus apvieno. Paldies! Tagad Saka priekšsarētājs, es vēlētos aicināt mūsu viesus, Saharova balvas laureāts, pēdējo gadu laureāts, izteikties. Salīma Gezalī kundze, alžīriešu žurnāliste, tātad jūs pārstāvat Ziemeļāfriku, ļoti simboliski mums visiem. Jūsu biogrāfijā rakstīts, ka esat aktīvisti, kas cīnās par sieviešu tiesībām un cilvēktiesībām. Nu, man tas ir viens un tas pats, manā izpratnē. Varbūt mums kaut kas jāmaina. Tas praktiski taču ir viens un tas pats. Tas man atkal jāuzsver, protams, cīņa par demokrātiju, tas viss ir pareizi. Tātad 97. gada laureāti viņi ir. Jūs, acīm redzot, vidusskolā mācījāties toreiz. Jā, lūdzu, jums vārds. Okay. No, okay. uh, merci, Lielas paldies, priekšsādātāji! Paldies jums visiem, kas at, esat ieradušies! Daudz tiek runāts par Sakaro balvas laureātiem, un tas ir ļoti labi, bet domāju, ka varbūt šis brīdis ir īpašs ar to, ka mēs runājam par Saharau kustību. Mēs runājam par to, cik universāls ir cilvēka tiesības, cik universāls ir vērtības, demokrātija, par visām šīm lietām, ko jūs jau minējāt, un tās, tas, protams, viss mūs vieno mūsu cīņā, eh, vismaz tajā cīņā, ko daudz no mums joprojām ved, un varbūt ir pienācis laiks runāt vienlaicīgi gan par to, cik universāli ir šie darbinieki, gan šī rīcība, kad 1997. gadā tikai sākt sakara balvu pasniegšanu, tas jau nenotika, tāpēc, eh, kad es to saņēmu šo balvu, tas jau nebija mana raksturdē, tas bija tāpēc, ka no valstīm bija tik ļoti grūta situācija. Bija jācīnās par neatkarību, bija jācīnās Eh, par brīvību un koloni, kol, koloniālisms nemaz nav tik tālu. Un, protams, ka eh, bija arī tādi, kas skatījās no citām valstīm uz mums, no lokaimiņu valstīm. Un arī šobrīd ir ļoti liela mobilizēšanās Eiropā pilsoniskās sabiedrības vidū, eh, nevalstisko organizāciju vidū, kas cīnās par cilvēktiesībām. Tāpat ir bijuši arī mēģinājumi veidot Eiropas asociāciju, kas ļautu politiski eh, iesaistīties, arī varbūt reliģiski iesaistīties, lai palīdzētu Alžīrijai mm, na, konkretizēt vienu, priekšliku, vienu priekšlikumu, kas par, tika runāts jau kara laikā, respektīvi par to, ka, tiek, ve, ka tiktu veidota tāda kopiena, kas nebūtu militāra, kas apvienotos bez militāriem spēkiem, kur varētu būt demokrātija, varētu būt islamisti, varētu būt sociālisti, cita veida partijas, kas sastrādātos ar pilsonisko sabiedrību un tad vienotiem spēkiem nāktu klajā ar šādu kopēju politisku vienošanos. Jo demokrātijas jautājums un globālas kustības jautājums jautājums par Ziemeļāfrikas iedzīvotāju cīņu par savu brīvību un tiesībām eh, ir tas, kas ir pelnījis šo sakarau balvu. Jo šeit taču mēs runājam lūk par, par sabiedrības vienotību, par politisku vienotību, un tas ir tas, kas mums jāīsteno mūsu valstī, bet arī globālā līmenī. Piekrītu tam, ko nu pat teica runātāja pirms manis respektīvi, ka demokrātija un vērtības ir universāls. Visi ir tās pelnījuši. Un tieši tāpēc, tieši par to mums jārunā šajos, šajās runāšajās konferencēs, dialogos. kad saņēmu 97. gadā Saharau balvu, man kāds pretinieks, politiskais pretinieks Alžīrijā teica, uh, Nu, bet. Eh, kā, kāda tad ir starpība starp šo balvu un eh, visu, un, un eh, jū, jūsu vizīti, bet jāsaka, ka tas, zināmā mērā, protams, nav tik vienkārši. Arābu pavasars ir cīņu rezultāts, kas ir, kas ir notikušas gadu gadiem, kas ir notikuši gadu desmitiem. Tas nav kaut kas tāds, kas radies pēkšņi, bet tās eh, nav vienmēr saņēmušas atbalstu. Un tagad šķiet, lūk, ar plašiņas līdzekļiem kaut kas tik, tik panākts ātrāk, kaut kas tiks atrisināts ātrāk. bet jāatceras, ka tam visam ir saknes. Nu, un tā jau nebija tikai pārteikšanās. Parasti pārteikšanās arī liecina par kaut kādiem jautājumiem, kas ir paši ideju pamatā. Nu, varbūt izmantotie vārdi bija paskarba, Un tas, ka man tika pies, piešķirt Sakarova, bet tas, ka man tika piešķirt Sakarova balva, manuprāt, izglāba man dzīvību. Un lūk, tagad man ir iespēja izteikties. man ir, man, man sagādā sāpes tas, ka cita alžīrieši savukārt nevar tāpat paust domas kā es. Pāris nedēļas pēc tam, kad saņēmu Saharau balvu, tikos cilvēkiem, kuriem nebija tiesības izteikties. Ne, Eiropa parasti saka, lūk, pie mums ieradās toreiz Eiropas delegā, delegācija un teica, lūk, kāda brīvības vēja pār jums vēl, vēl, vējo, demokrātiski vēja, un es toreiz biju dusmīgi, jo tā nebija taisnība. Nedrīkstam aizmirst par savām ciešanām, nedrīkstam aizmirst par pagātni, kas ir ārkārtīgi svarīgas politiskajā cīņā, nedrīkstam par to aizmirst savā ikdienā, eh, kad dzīvojam savā demokrātiskajā sabiedrībā. Mums jāspēj izteikties, jāspēj dalīties viedokļos gara brīvība, politiskā rīcība, tas ir svarīgi. Nu, un, protams, šī universalitāte. un nevar paļauties uz militāriem spēkie, spēkiem savas pozīcijas saglabāšanai. To nedrīkst darīt ne diktatori, ne citi. Un gribu noslēgt savu uzrunu ar vēl vienu komentāru. Kaut gan man, protams, gribētos vēl daudz un dikti runāt par visiem šiem jautājumiem. Bet vēl ko gribēju teikt. Baidos, ka, ja šis simboliskais žests par cīņu tiesībām tiks norobežots no politiskās rīcības, ekonomiskās un ikdienas rīcības, tad tādā gadījumā tas nenāks par labu kopējiem Eiropas gadam. Jau vairākus, pirms vairākiem gadiem uzņēmām šos balvas laureātus, un es ceru, ka viņu vidū būs arī cilvēki no Spānijas, Īrijas, jo ir svaidzīgs šis brīvības gars arī Eiropā. Thank you, madam! Paldies! Mums, protams, jāņem tas vērā ir, ka varbūt mums varbūt nevajag tik pesimistiski skat, būt, bet tas ir svarīgi. Tālāk Aleksandrs Milinkievičs 2006. gada laureāts, Baltkrievijas opozīcijas vadītājs, kā prezidenta vēlēšana kandidāts. Aleksandra, lūdzu, jums vārds. Godātais parlamenta priekšsēdētāja kungs, godātie draugi. Man tiešām ir prieks piedalīties šajā sanāksmē, mēs lieliski apzinošas eh, šīs konferences nozīmi. Pateicoties šīs sanāksmes organizatoriem, mums ir iespēja savākties visiem kopā, jo kopā mēs esam spēcīgāki, kopā mēs jūtam viens otru plecu, un mēs saprotam, cik daudz mūsu ap, apvieno vēlme dzīvot brīvībā, demokrātijā, kaut arī pārstāvam dažādas kontinentus, dažādas valstis, un kad mēs esam kopā, Arī diktatori kļūst piesardzīgāki. Viņi vairs nevar neņemt vērā mūsu kopīgo vēlmi. Solidaritāte ir milzīgs spēks. Un vēlos paust to, ka tieši šādās auditorijās, dažādās tikšanās reizēs mūsu biedri, eh, draugi jautā, kad jums Baltkrievijā būs demokrātija. Un to mēs arī tik tiešām vēlamies bet ne, nevaram atbildēt īpaši attiecībā uz laiku. Bet zinām noteikti, ka brīvība pienāks, mēs to panāksim, tāds ir mūsu uzdevums. Teikšu godīgi, cīņā par demokrātiju ir arī dažādas modas, varētu teikt. 2000. gadu sākumā visbiežāk runāja par krāsu revolūciju. Serbijā, Ukrainā, Gruzijā, Un šīs revolūcijas deva tādas um, cieņas, ka ne, cilvēki negribēja vairs dzīvot tā, kā līdz šim viņi gribēja dzīvot brīvībā, bet uzvarot šajās revolūcijās, mēs bieži pārliecināmies, ka ar pašu revolūciju vien nepietiek. Ir svarīgi arī tas, uh, vai sabiedrība ir gatava pārmaiņām, cik lielā mērā tās var īstenot to, ko panāca ar revolūciju, vai ir pilsoniskā sabiedrība, vai ir žurnālisti, kas spēja rakstīt latvisku. Un bieži vien šāda revolūcija nenoveda pie tiem rezultātiem, uz ko visi cerēja šajā valstī. Bet vienalga šim revolūcijām bija milzīga loma, un teikšu godīgi, arī mēs e, centāmies panākt revolūciju. 2001 pirmā, 6. gadā, kad es uh, biju kandidāts, mēs ejam uz vēlēšanām un sakām, vēlēšana īstenībā nav, bet mēs aicinām cilvēkus atnākt uz laukumu un teikt, nē, diktatūrai mēs vēlamies dzīvot patiesībā, un cilvēki nāca, kaut arī viņiem draudēja ar nošaušanu un teica, ja jūs iznāksiet laukumā, jūs uzskatīs par teroristiem, bet cilvēki vienalga nāca. Es domāju, ka šobrīd bieži vien tiek runāts par Ziemeļāfrikas revolūcijām. Jā, tur notiek ļoti svarīgi pasākumi. Man viņi ir tuvu, kaut arī dzīvoju eh, Eiropā, bet es Alžīrijā strādāju četrus gadus universitātē, es zinu šo reģionu. Es ļoti labi atceros, ka arī tagad bieži apmeklējot Briselu, bieži vien tiek runāts par to, ka varbūt, ka ne visas tautas grib brīvību, varbūt, ka ne visas tautas ir gatavs, varbūt, ka nemaz nav tik slikti diktatūrā dzīvot. Uh, Varbūt, ka viņi cilvēki pieraduši pie tā ir. Daži pat teica, ka diktatūra tas varbūt ir stabilizācijas veids konkrētos reģionos, bet šie pasākumi parāda, ka nē, tā nav. Visi vēlas brīvību, visi ir pelnījuši brīvību. Un diktators nav stabilitātes garants. Tieši pretēji, agrāk vai vēlāk diktatūra beigsies ar revolūciju. Labi, ja tā būs miermīlīga Tādēļ man liekas pats svarīgākais ir saprast to, ka tad, kad mēs cīnāmies par, par brīvību, tas nav tāds viens brīdis un pēkšņi viss vienā dienā ir brīvi. Cīņa par brīvību ir cīņa par prāta brīvību, viņa mentalitāti. Un ja mēs uzvaram ar demokrātiju, ar Eiropu cilvēku apziņās, tad diktatoru nebūs. Es runāju par mūsu valsti. Ja Baltkrievu prātos vairāk ir Eiropas, tad tur paliek mazāk vietas Lukašenko. Ir ļoti svarīgs šīs strateģiskās programmas ar Eiropas Savienības atbalstu, kas vērs uz to, lai cilvēki labāk saprastu, ko nozīmē demokrātija un kāda ir demokrātijas plusi, kāda ir plus un mīnus Eiropas integrācija. Mēs to saucam par valsts eiropeizāciju. Tas ir ļoti svarīgs process. Es uzskatu, ka šādās programmās mēs vienmēr uzvarēsim. Uh, ir nepieciešama taktika un stratēģija tuvināties Eiropai. Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, šādās valstīs bez šādām programmām mēs nevaram uzvarēt. Un pēdējais, ko vēlos uzsvērt, Ludmila ja, Aleksejeva sacīja, un šie ir ļoti sasāpējuši jautājumi ir šajās valstīs politieslodzītie arī Baltkrievijā, un šobrīd divi prezidentu vēlēšana kandidāti sēž cietumā Baltkrievijā, bet šobrīd Minskā notiek tiesas prāva par visu pazīstamāko Baltkrievijas tiesību aizstēlu Beļatski. Vakar prokurors prasīja piecas gadus cietumā ar pilnu mans konfiskāciju. Par ko? Par to, ka viņš nemaksāja nodevas diktatūrai. Par ko? Viņš saņēma naudu ne jau sev, tā tie jau nav viņa ieņēmumi, bet gan naudu, lai varētu aizstāvēt tūkstošiem cilvēku, kas izjūt varas represijas, lai palīdzētu viņiem cietumā, viņa ģimenēm, un par to viņa tiesā it kā par nodokļu nemaksāšanu. Es aicinu jūs visus klātesošos tos, kas klausās mūsu internetā, visus žurnālistus, sniedziet atbalstu un solidaritāti šiem cilvēkiem, jo tikai kopā mēs varam panākt uh, pārmaiņas. Notiek tiesas prāva, bet mēs jau šobrīd esam sākuši kampaņu, lai Alesu Beļatski ieteiktu 2012. gada Nobel mieru prēmijai. Viņš ar savu cīņu par cilvēku tiesībām ir panācis eh, savu nopelnus realizējis, un Baltkrievijai pienākās šī eh, miera prēmija. Paldies! Thank you. Thank you very much, Aleksandr. Paldies, Aleksandr. I would like to ask uh, for the speech. Paldies par jūsu runu. Un tagad došu vārdu Blankas Rejas kundzei, kas ir sieviešu baltā līdzdibinātāja. Tā bija visai neparasta organizācija, tajā darbojās mātes, māsas, sievas Tātad tās bija ieslodzīto politiķu mātes, māsas, sievas un meitas. Un jūs saņēmāt Saharo balvu 2005. gadā. Lūdzu, jums vārds. Jās, prezidenti, amigos. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Draugi. Es gribēju jums nodot mūsu organizācijas sveicienus, bet es gribu arī jūs informēt par to, ka viena no mūsu organizācijas locekliem ir mirusi, tātad tā ir sēru vēsts, viņi ļoti aktīvi darbojās mūsu organizācijā bet es gribēju pateikt, ka mēs joprojām esam apņēmības pilns turpināt mūsu cīņu. Verta Solea tagad turpinās vadīt mūsu organizāciju un, protams, visas pārējās sievietes turpinās aktīvi darboties mūsu organizācijā. Ļoti daudzi cilvēku tiesību aktīvisti Kubā ir ieslodzīti cietumā uz ilgu termiņu, un eh, mūsu organizācija sāka cīnīties par šo ieslodzīto tiesībām. Mēs uh, mobilizējām cilvēkus gan Kubā, gan citās valstīs. Mēs devāmies demonstrācijās, lai pievērstu uzmanību uh, Kubas pilsoņu ciešanām cietumos. saskaņā ar dažādiem aprēķiniem joprojām apmēram 80 cilvēku atrodas Kubas cietumos savas politiskās pārliecības dēļ. Uh, tādēļ sievietes Baltā turpinās savu cīņu, un īstenībā mūsu organizācijā ir atbalstītāji visā valstī, tur arī organizācijas sarosās, lai atbalstītu cilvēku tiesības, pilsoņu tiesības, lai pilsoņiem būtu brīva piekļuva ziņām, jaunumiem, un mēs gribam uh, būt brīvi, mēs gribam brīvi pārvietoties, doties ārpus Kubas un piedalīties arī dažādās politiskās organizācijās. Kā cilvēku tiesību aizstāvi, mēs, protams, paužam ideoloģiskas nostājas un mēs spēlējam ļoti aktīvu lomu cīnoties par Kubas pilsoņu iespējām dzīvot mierīgā valstī un brīvā valstī. Mēs gribējām pateikties Eiropas parlamentam par jūsu aizvien izrādīto atbalstu. Paldies, tas mums ir ļoti vērtīgi. And, uh, like to... Paldies! Tagad došu vārdu pārstāvim no žurnālisti bez robežām. Tie ir 2005. gada laurāti. Pie mums ir ieradies Olivier Bazila kungs, kas pārstāv šo organizāciju. Jūs esat nevalstiska organizācija, kas cīnās par preses brīvību. Protams, preses brīvība arī ir ļoti svarīga mūsu cīņas sastāvdaļa. Paldies! Lielas paldies priekšādātāji! Paldies par šo uzaicinājumu! Vienmēr ir prieks Sakrobalvas laurevātiem tikties savā starpā, tīpaši šeit parlamentā, vienalga, vai tas būtu Strasbūrā vai Briselē. Un šajā sanāksmēs vienmēr arī tāda nedaudz rūgtuma sajūta, jo daudz no šiem laureātiem nevar būt šeit. Daudziem no viņiem nav normālas dzīves četru, piemēram, šobrīd nav klāt. Tostarp par Jāng Sangsūkī. Tie joprojām rada šo rūgtumu sajūtu, jo viņi vienkārši nav spējuši ievēru, ierasties. Parlaments organizē ļoti daudz dažādu konferenču pārdomu brīži, dažādu veidu panelisti, eh, kur uzstājas kvalitatīvi runātāji eksper, eksperti, kas Um, izsaka analīzes par dažādām situācijām, ļoti labi analizē tās. Bet pēc tam ir jāķers arī pie darbiem. 15 gadu strādāju par reportieras, to darīs arī Eiropas parlamenta sienās. Un es domāju, ka ir jāskatās arī uz to, kā mēs runājam, kā, tie, kā mūsu izteiktie vārdi saskana ar darbību, ar rīcību augstu vērtēju arābu pavasari un to, kā tas tiek vērtēts arī šeit, bet tepat laikā gribu mazliet pārformatizēt šo cieto disku un teikt, ka lielā mērā tas jau nav noticis sagadot, sa, sagadīšanās rezultātā. Es domāju, ka situācijas esam ietekmējuši arī mēs Eiropieši ar savu konkrēto politiku. Nevar turklāt domāt par arābu pavasari un plašsaziņas līdzekļu nozīmi, neatceroties par tiem tekstiem, kas parlamentā un komisijā tika pieņemti pret šāda veida tīkliem. Jo šie, bet šie tīkli, ne, jo netika saprasts, ka, lūk, šie tīkli mūs regulāri informēja par visām, visiem, visām ziņām, visiem jaunumiem. Un likumdošanas līmenī Eiropā e, nereti tiek slēgtas starptautiskas vienošanās, kas bija pat ļoti bīstamas preses brīvībai e, šādās jaunati, jaunās valstīs. Tāpat laikā, protams, ir balsots arī par rezolūcijām, ko mēs kā organizācija esam vērtējuši ļoti atzinīgi. Un es gribētu teikt, ka jūs nedrīkstat balsot par tādām, kas. Uh, uh, par rezolūcijām, kas, kas nosot trešās valsts, kurās netiek runāts par presas brīvību, kur netiek atbalstīta presas brīvība, jo tādā gadījumā jūs zaudējat ticamību. Bet to taču no jums gaida pilsoņi. Ir pienācis laiks turklāt arī uh, saglabāt šo Eiropas modeli, kur pašās pamatos ir preses un izteiksmes brīvība. Nedrīkstam to zaudēt. Un īpaši to attiecina uz presi un izteiksmes brīvību. Jo ja mēs nepiet, neturēsimies stingru roku pie šī mo modeļa, tad uh, varam nonākt pie ļoti bīstamas situācijas. Jūs jau, Buzekungs, runājāt, piemēram, uh, par to, kā, kad, kad tiek dots pilnīgs brīvs eh, rokas atsevišķiem plašsaziņas līdzekļiem, un tam ir jā, tam, tam jābūt kā pozitīvai vērtībai. Nedrīkstam nekādā gadījumā ierobežot plašsaziņas līdzekļu izteiksmes brīvību, nedrīkstam vērsties pret kādu e, laikrakstu tikai tāpēc, ka tas pasaka kaut ko pret reliģiju. Jo nedrīkstam, piemēram, tāpat laikā ir likumdošanas akta, kas nosoda zaimošanu ar, 20, ar, ar milzīgām naudas, milzīgiem naudas un sodiem, bet ir ļoti vienkārši nonākt pie cenzūras, un ar šādu cenzūras palīdzību mēs nevaram nodrošināt arābu pavasaru turpināšanos. Un tieši par to mums vajadzētu šeit runāt, jo gan Itālijā, Rumānijā, Bulgārijā, Grieķijā visur ir vajadzīga iespēja izteikties brīvi. jo šobrīd eh, iedzīvotāju cerības grūst. Eiropai kaut kā trūkst, bet mēs nedrīkstam zaudēt to, kas ir iegūts līdz šim. Ir vajadzīga saskaņotība un ir vajadzīga arī rīcība. Mēs nu pat uh, bijām Esplanādas inaugurācijā ļoti jauka, protams, vieta. Un par priecājamies, lūk, atkal parādās Saharau vārds šeit Briselē, bet ja šī, vai šī esplanāda nevarētu mūs novest arī pie Saharova ēkas vai Brisele kā Eiropas galvaspilsēta varētu kļūt par tādu Saharovu pilsētu, kur mēs varētu izmantot visus tos spēkus, kas šeit mīt. Jo tas ir tīkli, jo mēs varētu veidot tīkli, kur ietilptu reportieri, zinātnieki, advokāti, jo nereti tieši žurnālisti nonāk ļoti sarežģītās situācijās. Te es runāju gan par to, ko teica Selima, gan arī par Krieviju, protams, runājot. Reportieri bez robežām ir organizācija, eh, kas līdzīgā veidā cīnās par reportieru tiesībām, bet Safarau kustība arī varētu to darīt. Un mēs varētu veidot šādu kopēju spēku šeit, Briselē, kas ļautu apvienot, konkurizēt tās iniciatīvas, kas e, tiek īstenots nu jau trīs gadu laikā šī patvēruma vieta. Jo šī koncepcija, šai koncepcijai ir jāiet pāri valstu robežām. Jo, ja mēs varēsim šeit Briselē izveidot šādu fokusu punktu, uh, ja mēs varēsim nodrošināt šādu patvērumu vietu Saharova namo eh, arī attiecībā uz elektroniskiem plašiņas līdzekļiem, tad tādā gadījumā šī Saharova kustība pilnīgi noteikti eh, būs spēja darījusi savu, lai cīnītos par problēmām, kas valda jebkur. Paldies! visiem, kas izteicās, turpina priekšsēdētājs. Es esmu pārliecināts, ka mums ir jāturpina aizstāvēt eh, Eiropas Savienībā izveidoto modeli, mēs visi esam par to viensprātis un īstenībā mēs nekur neesam drošībā. Tieši tādēļ mēs esam viensprātis, eh, kādas ir mūsu vērtības, eh, un es domāju, ka visi šeit eh, sēdošie ir viensprāts, bet mēs gribam arī dzirdēt uh, jūsu viedokli no tiem, kas atrodas zālē. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tavareša kungs. Jāsaka, ka, ka mani iedvesmoja īpaši spēcīgi Bastilkunga uzruna. Jā, mums par to ir jādiskutē. Tie ir jautājumi, kas mums visiem ir aktuāli. Un jāsaka, ka Eiropas pilsoņi jau ilgu laiku pieprasa, lai mēs kaut ko daram brīvības un pamatiesību jomā. Un lūdz, lai mēs uh, rīkojamies Eiropas līmenī, bet subsidiaritātes princips to bloķē. Bet Mums ir jāsaprot, ka brīvība ir kas spēcīgāks, brīvība neadurs pret valstu robežām, un Eiropas Savienība, Eiropas parlaments savās rezolūcijās skaidri pauž nostādni, ka mums ir jābūt vienotiem cīņā par brīvību un pamatiesībām, bet, ja mēs runājam par preses brīvību, Mēs bieži vien iestājamies par preses brīvību ārvalstīs, bet bieži vien mēs nevaram cīnīties par preses brīvību Eiropā, jo mūsu rokas ir sasaistītas subsidaritātes principu dēļ. Ir ļoti jauki, ka mēs visi šodien esam tikušies un par to varam runāt. Un gribēju tagad vērsties pie Krievijas draugiem no Memorial organizācijas. Portugāles presē pēc tam, kad bija mirusi Saharova kunga atraitne, tika runāts par to, ka varētu pārsaukt balvu. Ka ir jāpārsauc šo balvu. Um, Saharova eh, sievas vārdā, un viņa nav bijusi tikai Saharova atraitne, viņa ir ilgus gadus cīnījusies par brīvību, par cilvēktiesībām, un pat ir bijusi ļoti aktīva šajā lauciņā. Eh, un īstenībā viņa arī būtu pelnījusi, lai šī balva būtu nosaukta viņas vārdā. Es gribēju lūgt jūsu viedokli, es gribēju lūgt laureātu viedokli. Ko jūs par to domājat? Vai tas ir jēgpilni, vai varētu to nosaukt par Saharo Bonēvas balvu? Un tādā veidā mēs varētu arī godināt Jēlēnas Boneras paveikto darbu. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Valis, kolēģi, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums ir jāsadarbojas arī ar citām starptautiskām organizācijām, piemēram, Eiropas padomi. Tā ir, tas ir mūsu pienākums, lai varētu veicināt cilvēku tiesību ievērošanu visā pasaulē. Protams, domājot arī par preses brīvību. Kopīgi ar Eiropas padomu varam šeit veikt nozīmīgu darbu. Jā, lūdzu, kāds vēl, vēlas izteikties, lūdzu, pastāstīt nedaudz par sevi, tātad kā jūs sauc. Priekšādā dāmas un kungi, Esmu Anvars Misatori, esmu cilvēktiesību aktīvists no Irānas Eiropā. Gribēju teikt, ka Eiropas parlaments un ANO vairāk kārt ir nosodījuši, nosodījuši cilvēktiesību pārkāpumus Irānā, bet ārkārtīgi žēl, ka šodien nav šeit neviena, kas būtu atbildīgs par cilvēktiesībām Irānā jūsu vidū. Uh, Jūs jau ļoti labi zināt, ka situācija ar cilvēktiesībām Irānā ir patiešām ļoti sarežģīta un katastrofāla pat. Jūs zināt, ka šobrīd Irānā katru dienu ar akmeņiem līdz nāvē tiek nonāvēti cilvēki, kas ir vēlējušies aizstāvēt savas vērtības. Pirms vairākām dieniem Irānas režīms, režīms vēlējās izveidot halala internetu respektīvi cenzurēt visu, cenzēt visu informāciju, kas parādītos internetā. Bija, piemēram, divi brāļi ārsti Irānā, kas cīnījās par tiesībām īst, informēt Irānas iedzīvotājus par aids kā slimību, un viņu aktivību, at, aktivitāšu dēļ viņi tika notiesāti uz pieciem gadiem cietumā. Es zinu da, daudz šādus cilvēkus, un arī viņi ir pelnījuši Sakarovu balvas, arī viņi ir jāaizsargā. Paldies par uzmanību! Thank you very much for your intervention. Paldies. Uh, please free, feel free to intervene if you want. Lūdzu, es jūs mudinātu izteikties, ja jūs patiešām vēlaties kaut ko pateikt, varat uh, arī pastāstīt par notiekošo jūsu valstīs. Protams, gribēju jums atgādināt, ka divos mums būs paneļa diskusijas, un mums vēl ir laiks, lai apspriestos vēlāk. Mm-hmm. Kovaļev kungs, lūdzu. Paldies. Gribēju izteikties par to, ka varētu mainīt Saharo balvas nosaukumu. Daudzi runā, ka Jelena Bonera ir e, bijusi ļoti svarīgs faktors e, Saharova viedokļa veidošanā. Tātad e, viņi īstenībā satikās jau krietnu laiku pēc pirmās publikācijas, kas burtiski nozīmēja tādu eksploziju sabiedrībā. Jelena Georgievna protams, ļoti aktīvi aizstāvēja cilvēku tiesības, un viņa arī, protams, vienmēr atradās līdzās uh, Andrejam Saharovam, kā viņa sieva, kā ģimenes locekli, un, protams, viņa ir pelnījusi uzslavas, bet mainīt uh, tādas balvas nosaukuma. Tātad šis nosaukums jau ir pazīstams, tas jau ir izmantots gadu garumā. Nebūtu produktīvi to tagad mainīt. Nedomājieties, nu, ka Nobela miera prēmija arī tagad pārdēvētu. Pa, piemēram, par Nobela Šveicera prēmiju to nosaucot, vai par Nobela Šveicera kasēna prēmiju. Dargie draugi! Saprotiet, ir taču iedibināts tradīcijas. Mēs to saucam par Sahara balvu. Ja ar to nav gana, protams, varētu atrast arī sponsorus un uh, izveidot žūriju un varētu iedibināt arī šādu Boneris prēmiju, bet Es noteikti nešaubos, ka arī šāda jauna balva gūtu atbalstu un būtu jāatpilna. Nu, tas ir mans viedoklis. Thank you for. Paldies. Paldies par jūsu paskaidrojumiem, Kovaļo kungs. Dargie draugi. Our... Daži vārdi atklāšanas sesijas noslēgumā. Eiropas parlaments noteikti turpinās aktīvi aizstāvēt cilvēktiesības, un tas atspoguļosies arī mūsu ziņojumos, kas bieži ir ļoti pamatīgi izstrādāt. Arī savās steidzamības rezolūcijās, kas ir ļoti nozīmīga mūsu darba sastāvdaļa, mēs turpināsim aizstāvēt cilvēktiesības. Protams, jāatceras, ka ir ļoti sarežģīti gadījumi, un tad mums ir uh, jāizmanto īpaši valoda par tiem runājot. Protams, mēs arī uh, turpināsim atbalstīt pilsonisko sabiedrību jūsu valstīs. Kā jau minēju, cilvēki, kas dzīvo šajās valstīs, mainīs sistēmu, mainīs valsti, ies pa demokrātijas ceļu. Tātad mums ir jāsadarbojas ar simtiem tūkstošiem jūsu tautiešu. Tas ir mūsu svarīgākais uzdevums. Un, protams, ir ļoti svarīgi, ka mums ir tāda sadarbības partneri kā jūs. Un līdz ar to mums ir arī vieglāk sastrādāties, jo mums jau ir partneri. Decembrī komisijas vicepriekšsēdētāja augstā ārlietu pārstāva baronese Ashtone piedāvās mūsu izskatīšanai cilvēku tiesību pārskatu. Nu, tā ir mūsu demokrātiskā atskaitīšanās sabiedrībai. Un, protams, mēs vēlamies iesaistīties uh, diskusijās par to, kā Eiropas ārējās darbības dienas aizstāv cilvēku tiesības. Mūsu diplomāti protams, arī iestājas par cilvēku tiesībām. Tas, tā ir ļoti nopietna viņu uh, ikdienas darba sastāvdaļa un šis uh, Saharo balvas laureātu tīkls. Tas, ka mums ir iespēja visiem tikties, ir ļoti vērtīgi, un tas bija viens no mūsu svarīgākiem mērķiem, ko gribējām īstenot. Un mēs, protams, ar uh, nepacietību gaidām līdzīgas tikšanās nākotnē. Nu, es ļoti gribētu, lai šāda nākamā tikšanās notika nākamgad vai pēc diviem gadiem, bet noteikti ne pēc ilgāka pārtraukuma. Tātad divi gadi ir maksimums. Mēs esam ļoti priecīgi, ka esam tikušies. Together, human... Ja mēs uh, jūtam viens otra atbalstu, viens otra plecu, mēs jūtamies daudz spēcīgāk, daudz saliedētāk arī cīnoties par cilvēktiesībām. Novēlu jums ļoti rosīgu darba cēlienu, pulkstens divos, un Bozāra centrā šovakar mums arī būs vēl viena tikšanās, kur mēs, protams, runāsim par cilvēktiesībām. Nu jā, sieviešu tiesībām, kā te izskanēja, mēs vienojāmies, ka tas ir identiski. Bet tagad man ir labas ziņas. Ir pienācis pusdienlaiks. Paldies!